So, dear colleagues, please take a... Gudatie kolēģi, lūdzu ieņemiet jūs vietas. Sprach der Papagai. jā, jā, papagailis tā teica, vai ne? <laughs> so, ich bitte alle... Kolēģi, es lūdzu visus ieņemt vietas, lūdzu, apsēdieties. Un es sveicu mūsu ciemiņu šeit, Jolainena kungs vēlas izteikties. Labi, dosim viņam vārdu. Paldies, arī es vēlos sveikt komisāris kundzi, bet priekšsēdētāji. Mums vēl būtu jārunā par mūsu delegāciju Rio plus 20 konferencē. Vai mēs darīsim to tagad vai pēc sarunas ar komisāris kundzi? Karl Heinz Florence. Es atbalstu kolēģi teikto. Nu, es domāju, ka mums tas būtu jādara tu, tagad, tūlīt, jo komisija piedalās šajā procesā, un mums vajadzētu par to runāt ar komisāri. Merci, monsieur, Merci, monsieur le Président. Paldies, priekšsādātāji. Arī es atbalstu Jolainena un Florence kunga pieprasījumu. Uh, Eh, arī es domāju, ka mums jādiskutē uzreiz. Es gribētu zināt, kādi ir lēmuma iemesli, kādas ir sekas, kas mūs sagaida, un vai sanāk tiešām tā, ka Eiropas parlamentam nav vietas šajās sarunās nākamajā uh, zemes samitā. Bet, uh, Man tā pateica koordinatori, ka par to būtu jārunā. Ja paldies, labprāt, varam tulīt par to runāt. Tik tiešām šodien no rīta mums bija koordinatoru sanāksme, Rio plus 20 konference ir ļoti svarīga mums kā parlamentam. Par to obligāti jārunā. Kolēģis Gibrandi ir mūsu referents. Mums bija arī diskusijas ar nacionālajiem parlamentiem. Mēs ielūdzām pārstāvjus uz Briseli, un dalība šajās sarunās bija ļoti plaša. Visi mums saka, arī diskusijas gaitā, ka Eiropas parlamentam vajadzētu spēlēt attiecīgu lomu uh, šajā Rio procesā, jo arī mēs esam Eiropas likumdevējs. Mums ir nepieciešams tāpēc piedalīties Rio konferencē. Šodien no rīta Mēs runājam ar koordinatoriem, un es eh, pastāstīju viņiem, kas notika nedēļas laikā. Pastāstīju arī par mūsu budžetu, proti, ka mums ir ierobežots budžets. Bet viesnīcu cenas ir palielinājušas desmit reizēs. Tagad mums būtu jāmaksā 100 tūkstoši eiro, bet budžetē ir tikai 10 tūkstoši. Un tad būtībā 20 eh, tūkstoši eiro jāmaksā par katru dalībnieku. Katru reizi mēs saņēmām no organizatoriem pilnīgi citas eh, ziņas par uh, viesnīcām, un mēs nevaram pat viesnīcas norezervēt tām dienām, kad mums tur jābūt, bet uzreiz uz nedēļu, tad mums uh, jārezervē uh, uh, istabas, kaut gan tās mums nav vajadzīgas. Es jau pēdējā Uh, konferencē runāju par to, ka mums jāmaksā desmit tūkstoši par konferences telpu, un šī telpa bija kaut kur pagrabā, kur bija jāuzņem mūsu ciemiņus. Organizatoriski vispār nebija iespējams kādu telpu organizēt un saņemt. Mēs darījām visu, lai ielūgtu uh, parlamentu pārstāvjus, nevalstiskās organizācijas, un beigu beigās tas nebija iespējams. Tagad mums ir četras iespējas. Pirmā, mēs vispār nebrauktu uz Rio. Tā es teicu, bet koordinātori, um, tad daļa no viņiem arī uzskatīja, ka vispār nebūtu jābrauc. Cita iespēja ir uh, šo budžetu pārsniegt desmit reizēs. Tad mums būtu vajadzīga īpaša atļauja no priekšsētāju konferences. Bet organizatori vēlas, lai 5. maijā mēs jau samaksājam viesnīcu rēķinus, visu rēķinu kopā. Un eh, bez priekšsētāju konferences lēmuma mēs to nevaram izdarīt, jo budžets tiek pārsniegts desmit reizēs. Politiskās, politisko grupu vairākums Uh, uzskata, ka mums vajadzētu piedalīties Rio konferencē. Mēs nevaram nebraukt. Un bija priekšlikums no četrām politiskajām grupām, ka parlamentu vajadzētu pārstāvēt referentam, vismaz referentam. Tad viņš braukt uz Rio pārstāvot parlamentu, un mēs uzrakstījām arī uh, attiecīgu ziņojumu konstatējām, ka parlaments jāpārstāv referentam, tas ir Gebrandi kungs. Viņš tad uh, vadīs šo uh, delegāciju, kas arī sastāvēs no viņa paša. Es uzskatu, ka uh, gan konferences organizatori, tur tā lielākā problēma ir Rio, Protams, ja mēs ielūdzam visu pasauli pie sevis, tad var domāt par to, kā uzņemt ciemiņus. Bet es saskatu, ka šeit ļoti lielas problēmas. Es domāju, ka visiem būtu problēmas ar budžetu. Pašlaik notiek diskusijas arī budžeta kontrolas komitejā. Tur bija top 10, tad desmit labākās delegāciju um, vizītes. Uh, Uh, ar vislielākajām izmaksām, tad, bet šis brauciens izmaksātu 200 tūkstošus eiro. Un tāpēc koordinatori šodien no rīta pēc ļoti garām diskusijām, es zinu, ka kolēģiem šīs diskusijas bija ļoti svarīgas, jo no šī pasaules samita atkarīgs ļoti daudz. Bet, kā es teicu, mēs diskutējām par visām iespējām un vienojāmies ka mēs komandēsim uz Rio uh, mūsu referentu Gebrandi kungu. Tāds ir lēmums. Mēs labprāt to arī pārunāsim tālāk, bet mēs konstatējām, kā es teicu, ka izmaksas ir pilnīgi nereālas. Protams, ja komiteja vēlas ko citu, mēs darīsim arī ko citu. Vittorio Prodi, lūdzu. Veramente, no, no, no, no riesku, ka... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Patiesībā es šeit nesaprotu. Tātad mēs runājam par rezolūcijas priekšlikumu. Eh, Florence kungs, es arī, Beļģē kungs, Liotārdas kundze. Mēs uh, Visi mēģinājām šo rezolūcijas priekšlikumu pieņemt, bet pateizai, patreizajā situācijā es uzskatu, ka nebūtu adekvāti doties uz šo kontre, konferenci. Vienkārši nosūtīt sašutumu pilnu vēstuli Brazīlijas valdībai, jautājot, vai viņi akceptē šādu lietu kārtību. Paldies! Jūlan, pēc tam Kreis Devis, Judita Merkis un Kalkhains Florence priekšsādātāji, es pilnībā piekrītu, ka mēs nedrīkstam izšķērdēt naudu. Mēs nedrīkstam izdot tādas summas, ir īpaši uh, viesnīcas istabas, uh, apmaksājot, kuras mēs nemaz neizmantosim. Uh, tā ir izspiešana. Varbūt kāds Rio kartelis to ir izdomājis, un tas tā jāpasaka arī pasaulē. Tā ir šantāža. Mums vajadzētu sniegt skaidru signālu un paziņot, ka Eiropas parlaments šādos apstākļos nepiedalīsies konferencē. Alternatīva būtu tas, ko pateica Vittorio, proti nosūtīt ļoti uh, mazu delegāciju tos cilvēkus, kas strādājuši pie šīs rezolūcijas, vienu cilvēku no politiskās grupas. Un par viesnīcām es nezinu, kā tur rīkosies reģionu komiteja, uh, kā tur rīkosies sociālo lietu komiteja. Viņi trīs cilvēkus sūta uz Rio. Bet kaut kas jau tur ir, bet šķiet, ka tiešām kāds ir ieinteresēts, lai mēs nebrauc, nebrauktu uz Rio. Mēs nevaram 15 uh, naktis uh, tur uh, visas šīs telpas bloķēt. Tad varbūt paši meklēsim telpas internetā. Labi, dariet to. Tagad Kris Deivis. Es uzskatu, priekšsēdētāja kungs, ka jūsu viedoklis ir neakceptējams. Tas, vai mēs nosūtam kādu pārstāvu vai nesūtam nevienu, man grūtības ir tādas, ka parlamenta pārstāvis, eh, prezidentūras pārstāvis ir manas grupas pārstāvis, un vienīgais, ko es vēlētos pateikt, ir tas, ka es uzskatu, ka parlamentam ir jāsūt savus pārstāvis. Un ja tas būtu lielākās politiskās grupas pārstāvis, tad eh, neviens eh, pret to neprotestē. Tātad es uzskatu, ka vajadzētu būt pārstāvi no parlamenta un no kuras politiskās grupas, par ko to tad mēs varam diskutēt. Judīta Merkis lūdzu. Well, all, uh, um... Vispirmām kārtām man ir ārkārtīgi žēl, ka parlamenta misija ir pārtraukta. Un patiesībā es uzskatu, ka tas ir skandāls, starptautisks skandāls, ka viesnīcas Rio de Janeiro šobrīd pelnījis baltu naudu tieši balstoties uz samita dalībniekiem. Jo mēs jau runāsim tieši par to, cik taisnība, taisnīga ir klimata situācija pasaulē, kādā veidā labāk izmantot resursus un apkarot nabadzību. Izskatās, ka Rio de Janeiro ļoti labi zina, kāpēc iespējas labāk izmantot resursus. Bet es Piekrītu kolēģiem, ka vai nu mēs visi braucam, vai neviens. Vai nu visi, vai neviens. Un piekrīt arī Krisam Deivisam, ka parlamentam ir jābūt pārstāvētam, bet eh, divi jau dodās uz Rio konferenci. Viens ir prezidenta pārstāvis, un otrs ir mūsu komitejas pārstāvis. Un es tiešām domāju, ka ir pienācis laiks šo taupības pasākumu garā ka šāda summa maksāt par eh, divu nedēļu konferenci, tas ir skandāls. Man ir jāprecizē, nav paredzēts vairs, ka brauks divi pārstāvji. Eh, vicepriekšsēdētāji, eh, kas pārstāvētu Martinu Šulci, Šulcu, ir atcēlusi savu dalību. No prezīdija arī neviens nebrauks. Un arī re, tad reģionu komiteja nosūta trīs cilvēkus. Ekonomikas un sociālo lietu komiteja brauc uh, arī tad uz. Uh, mēs varbūt izlasīsim uh, avīzēs, kurā viesnīcā viņi apmetīsies. Nu, tas šķiet ir tāda, nu, pavisam parasta viesnīca. Līdz ar to mums tagad jārunā par to, ko teica Judita Merkis, Vittorio Prodi un citi, citi arī. Tātad, vai nu mēs braucam visi, vai nu nosūtam tikai vienu cilvēku. Vai nu tad neviens. Tā, tad tagad Beljēkungs, pēc tam Rihards Zēbers un Kalhains Florens noslēgumā. Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstu tos, ko to, ko teica iepriekš par izmaksām un Tieši tas ir iemesls Eiropas eh, parlamentam eh, ļoti svarīgs, bet eh, es negribu runāt par vienu referentu, jo mēs bijām vairāki referenti šai rezolūcijai, un Eiropas parlamenta pozīcija uh, ir svarīga, un tā kā mēs bijām vairāki referenti, tad uh, mēs uh, sākotnēji virzījām šo rezolūciju jau no pagājušā gada aprīļa, maija, un mēs bijām vairāki referenti, kas mūsu grupu vārdā iesniedza dažādas pozīcijas un grozījums, un tāpēc, ka es esmu strādājis pie šīs eh, rezolūcijas, es eh, gribētu pārstāvēt eh, zaļo um, vīziju, un to gribētu, šo balsi gribētu pārstāvēt arī šajā samitā Tātad par uh, ziņotāju referentu leģitimitāti. Tātad šeit ir problēma, vai tikai vienu sūtīt vai nē. Un problēma rodas arī uh, par uh, šī parlamenta spēku un daudzveidību. Es ceru, ka mēs varēsim parlamentu pārstāvēt šajā samitā. Man šķiet tiešām sarežģīti pieņemt, eh, ja parlaments netiktu pārstāvēts šajā samitā ar savu rezolūciju. Un pēdējās sarunas, kas man bija ar Brazīliju un citām valstīm, tad eh, tie priekšlikumus tiek iesniegti, un eh, parlamenta rezolūcija bija visambiciozākā pozīcija no visām. Un, uh, Es tiešām gribētu, lai mēs uh, spējam pietiekamā skaitā pārstāvēt parlamentu šajā samitā, un svarīgi būtu darīt visu, lai to darītu. Četri vai pieci komisāri uh, brauks uz Rio. Pirms gada mēs tātad uh, sākām šo procesu novembrī, mēs nobalsojām par šo uh, um, rezolūcija, tika organizētas uh, viesnīcas. Kā tas var būt, ka tagad mēnesi pirms samita, kas notiek reiz desmit gados, ka parlaments nav veicis vajadzīgos pasākums, lai rezervētu uh, vietas, lai varētu cilvēku pārstāvēt uh, um, uh, parlamentu? Vai tiešām uh, rezervējot Eiropas Savienībai paredzētās vietas šajā samitā, uh, Uh, padomas uh, komisijas cilvēki nevarēja tiešām uh, atrast veidu, kā nešķērdēt parlamenta uh, naudu un tomēr pārstāvēt parlamentu šajā samitā. Lai mēs varētu pārstāvēt tos uh, uh punktus, kas ir iekļauts šajā rezolūcijā, kurus sastādīja vairāk referenti. Lielas paldies! Jā, es jau visu nedēļu uh, esmu. Uh, sašutumā par šo problēmu. Nav jau tā, ka mēs eh, saulaicīgi neesam rūpējušies, eh, bet ļoti pēkšņi un gandrīz katru dienu visi nosacījumi ir mainījušies. Mums būtu jājautā eh, mūsu namatēviem, vai viņi tiešām vienmēr tā uzņem viesus. Bet es ļoti labi saprotu arī jūsu izjūtas. Es jūtos tieši tāpat bet cenas, kā es teicu, ir pēkšņi cēlušās desmit reizēs. Tad man tagad vienkārši jāpaskaidro, ka mēs nevaram maksāt 600 eiro par nakti viesnīcā, kur mēs istabas nemaz neizmantosim. Vittorio Prodi jau teica, ka varbūt tiešām vajadzētu izrādīt protestu un protestēt konsekventi. Bet Rihards Zēbers lūdzu. Priekšsādātāju. Mums te rakstīts no 3 eh, līdz 4.30 viedokļu apmaiņa ar komisāri Koniju Hedegārdi. Nu, es domāju, ka mums vajadzētu tomēr ieturēt mūsu darba kārtību, jo ir vienkārši tagad nepieklājīgi attiecībā pret komisāras kundzi diskutēt par šīm problēmām. Bet, nu, ja jau šī diskusija ir uzsākta, es gribētu pateikt, jūs rīkojāties pilnīgi pareizi. Mēs šodien ļoti ilgi diskutējām koordinātoru sanāksmē. Es atbalstu koordinātoru pieņemto lēmumu, un es domāju, ka mums vajadzētu sniegt tagad pilnīgi skaidru signālu. Ja kāds to nesaprot, tad lai viņš padomā, vai vispār viņš saprot, par ko ir runa. At, ja kāds kolēģis tur paradīsies Kopakabana um, pludmalē un tiks nofotografēts, mēs varam būtībā parlamentu slēgt. Mums. Uh, neizdosies attaisnot tādus izdevumus - 600 eiro par viesnīcas istabu, kuru jūs neizmantosiet, bez sēdes zālēm, bez konferences telpām. Nu, kā to vispār var attaisnot? At izejas punkts bija tas, ka Gerbrandi kungs ir bijis referents, bet tagad lūk ir rezolūcija, ko parakstīja vairāki kolēģi. Es domāju, ka šeit lēmums ir jāmaina vai nu Visi rezolūcijas līdzautori brauc līdz, pieci cilvēki. Vai nu tad mēs kaut kā uh, lūkojamies, varbūt tikai Karlu Hainzu Florencu nosūtam, bet mums ir vajadzīgs maksimālais skaitlis, ko varam attaisnot. Un es domāju, ka maksimālais skaitlis ir viens cilvēks. Es neko citu neatbalstīšu. Es domāju, ka jūs šodien rīkojāties pareizi. Neko citu mēs pašlaik nevaram izdarīt. Mums ir jāņem vērā tā atbildība, kas mums gulstās kā pilsoņu pārstāvjiem. Paldies, liels paldies! Jā, arī uh, uh, birojs ir ņemis vērā uh, šo situāciju. Tagad pēdējais runātājs un pēc tam sāksim diskusiju ar komisāri, jo mēs šodien uh, esam ieplānojuši runāt par klimatu. Un varbūt uh, tiešām ir jādiskutē citur par šo problēmu, bet tā ir tiešām ļoti svaiga. Florence kungs. Nu, tagad mums uh, aizrāda, ka mēs esot nepieklājīgi un nedraudzīgi pret komisāras kundzi. Es nedomāju, ka tas tā īsti ir. Esmu diezgan labi audzināts, un esmu priecīgs, ka komisāras kundze ir klāt, un var pati konstatēt, ka mēs nevaram akceptēt jau ko. Es domāju, ka ja es šodien būtu bijis uh, eh, priekšstādātāju vietā, tad varbūt uh, es izlemtu nesūtīt Eh, nevienu, nevis tikai vienu referentu, bet te vispār runa ir par ko citu. Tātad eh, divus vai trīs gadus jau eh, šajā parlamentā ir, zinām, tāda kustība pret delegācijām. Tad Durbanā mēs to konstatējām, Kankūnā mēs konstatējām to pašu, Kopenhāgenā vienmēr bija tāda negatīva pretplūsma, un uz to mums vajadzētu reaģēt. Jo mums nav sistēmas risinājumā. At, kad runa ir par šādiem uh, braucieniem, tad sākumā mēs atsakāmies no tulkojuma, tad uh, aizvietotāji netiek nosūtīti. Nu, protams, mēs nevaram maksāt 600 eiro vai dolārus pa vienu nakti. Bet runa nav pat par to. Mums vajadzētu reaģēt daudz ātrāk un mums vajadzētu tagad izrauties no komisijas paspārnes. Jūs taču 20 gadus jau tur ar tā strādājat. Mums vajadzētu beidzot kļūt pieaugušiem. Mums jāuzvar šajos jautājumos. Un tad mums uh, jāuzvar, uh, jo tie ierēģi, kas it kā rūpējās par uh, šiem braucieniem. Viņi neko nav, negrib darīt, viņi negrib cīnīties mūsu vietā. 20 gadu laikā mēs neko neesam paņēmu, panākuši. Nu, mēs esam izcīnījuši sev eh, tiesības un kompetenci piedalīties šādās konferencēs, bet tikai tāpēc, ka esam cīnījušies katru dienu, katru baltu diemiņu. Un šī kompetence ir jāizstāv arī mūsu vēlētāju iecirkņos parlaments nosūta mikrodelegāciju, un parlamentam nekad nebija ne tulku, ne asistentu, un ļoti maz personāla. Un uh, arī telpas bija nu tik tikko pieciešamas. Es biju gandrīz katrā konferencē, uh, katrā braucienā. Tātad, nu ja mēs vēlamies apmierināties ar to, kas ir nu tik tikko pieciešams, tad var jau vienkārši iet un dzert alu. Es domāju, ka mums jābūt uh, drosmīgiem, mums jācīnās, un mēs nedrīkstam paļauties uz uh, vēl kaut kādu citu organizāciju. Mēs varam paļauties tikai paši uz sevi. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī mūsu ceļiem birojam uh, dzīvi padarīt grūtāku. Paldies! Jūta Hauk, un pēc tam noslēgsim šo diskusiju. Es gribēju tikai sniegt vienu norādi. Es gribēju, negribēju izteikties par Rio un par šīm problēmām. Gribēju tikai atbalstīt to, ko teica Karls Hans Florence, ka noskaņojums šajā parlamentā aizvien vairāk eh, pa, deputātu tiesības uh, ierobežo, tik līdz tās ir saistītas ar naudu. Uh, Un tā tas tiešām notiek, šī kustība ir parlamentā, un tiem visiem, kas šeit uh, sēž, jāskatās arī uz sevi un uz savu politisko grupu, un uh, jāskatās, kādas priekšstats tad ir budžeta kontrolas komitejai, un uh, kādus uh, panākumus viņi izsit katru gadu un uh, par to viņus vēl vairākums atbalsta. Es domāju, ka šajā aspektā ir jāveicina apzinā, apzināšanās visās politiskā grupās. Pretējā gadījumā mēs vispār neko nepanāksim. Tad mums būs nulles budžets Eiropas parlamentā, ar to nepietiks, un tad mums būs pašiem jāņem nauda līdz, jāpiemaksā par savu darbu. Paraugieties, kas notiek budžeta kontrolas komitejā. Es tur neesmu deputāte, es tur ne, ne, nestrādāju. Uh, Varbūt, ka kāds teiks, nu tad viņai gan viegli runāt, bet uh, tur tiek pieņemti lēmumi, kuru sekas mums jāizbaud katru dienu, visiem mums. Paldies, Kritonis, vai varētu īsi? Jā, es ļoti ātri, tikai eh, gribu pateikt, ka esmu trīs reizes eh, bijis šādās delegācijās, divas reizes maksāju pats un vienreiz piedalījos oficiālajā delegācijā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai parlaments būtu pārstāvēts, lai parlaments dod savu ieguldījumu. Tās nav nekādas brīvdienas. Eh, tā ir būtiska daļa no Eiropas Savienības lēmuma pieņemšanas procesa, un tāpēc mums ir jābūt šādai delegācijai. Es nezinu, es neredzu uh, Brandī kungu, nezinu, vai šoreiz būs kāda. Uh, Eh, delegācija, vai tiks sūtīti pieci cilvēki, bet eh, tas nedrīkstētu kļūt par precedentu delegācijām. Ja tiek sūtītas delegācijas, tad uh, ir jāorganizē viss laikus, kad biļetes ir lētākas un uh, viesnīcas istabas ir lētākas pēc iespējas lētākā veidā, bet parlamentam ir jābūt pārstāvētam. Uh, Un šeit mēs redzam, ka mēs tad nepiedalīsimies lēmu pieņemšanas procesā. Paldies, Krīton! Līdz ar to, manuprāt, no visām pusēm esam izdiskutējuši to, kāds tad ir mūsu noskaņojums. Tiešām uzņēmu, pieņēmu zināšanai to, ko teica Karls Hans Florens, ka tā ir sistēmiska problēma, ar ko mums šeit ir darīšana. Un var tikai apliecināt, ka uzsākšu kā priekšsādētājs uh, iniciatīvu kopā ar Šefkoviču kungu vai caur priekšādātāju konferenci. Lisabonas uh, līgumā mēs uh, saņēmām daudz, daudz lielāku kompetenci daudzās politikas jomās. Eh, tirzniecības jomā mums ir teikšana jau starptautiskajos nolīgumos, un tas ir sistēmiski jāņem vērā. Koordinātori ir pieņēmuši lēmumu, es to nevaru atcelt, bet Šo te kritiku, kas te tika pausta, es uzklausīju un uh, uzskatu, ka par to vēl ir jādebatē. Es piedāvāju vairākas iespējas, arī to, ka brauc astoņi cilvēki. Piedāvāju koordinatoriem vairākas iespējas, e, kādas ir mūsu rīcībā. Vairākums izlēma nosūtīt vienu cilvēku. Un e, tomēr sistēmiski runājot, tad es uzņemšos iniciatīvu, lai šīs lietas beidzot tiktu sakārtotas un nekā nebūtu katru reizi lemšana no jauna, uh, kaut kā uh, pēc sagadīšanās, uh, ka delegācija tiek nostūtīta un daļai tā ir arī namatēva vaina, ka uh, Eh, šīs izmaksas ir tik augstas. Eh, bet tagad mums ir nākamais darba kārtības punkts. Pie mums ir ieradusies Hēdegārdas eh, kundze. Sveicu jūs um, parlamentā. Ir ļoti svarīgi diskutēt ar viņu šeit, jo tas ir par mūsu ikdienas darbu. Bet. Kā lūdzu? Jā, es, würde ich sagen, dass wir Jā, es gribētu piedāvāt izteikties, ļaut izteikties komisārai. Es gribu tikai palīdzēt, nebaidieties. Bet nav skaidrs tagad, vai brauks viens cilvēks vai neviens. Ja jūs atklāt, at, atstāsiet šo jautājumu atklāt, protams, jūs to varēsiet darīt, bet uh, es gribētu ieteikt nesūtīt nevienu Es varu tikai aizstāvēt to, ko koordinātori šorīt nolēma. Šorīt koordinātori ar vairākumu abas lielās politiskās grupas un arī citas grupas nolēma, ka viens cilvēks tiks nosūtīts. Un tā par to tika paziņots arī ar vēstules starpniecību attiecīgajām uh, struktūrām, jo es uh, arī nosūtīju vēstuli prezidijam, tātad uh, varu tikai paziņot par to, ko nolēma koordinātori. Ja to gribam mainīt, tad mums ir jāsasauc ārkārtas koordinātoru sanāksme. Tāds bija debats, es dzirdu, kāds bija šeit debats, bet es nevaru tagad pats mainīt lēmumu. Tagad 23. darbkārtības punkts. Steht überhaupt nicht, äh, jo... Jo, Lainan, jums to vajadzēja zināt, ka tas vispār nav darbkārtībā. Balsts no zāles, diemžēl, nevar dzirdēt. Skaidrs. Yeah? Linda. Linda. I was just going to suggest, Chair. Es tikai vēlētos ierosināt to, ka patiesībā mums bija jauna ziņa un mums vajadzēja koordinatoru sēdē uzreiz nolemt. Es uzskatīju, ka mums ir jādod vārds koordinatorai, bet eh, es domāju, ka koordinatoriem vajadzētu tikties ar kolēģiem un tad vienoties par to, kurš iet. Tad mēs jums vēlreiz pasakam, ko tad domā mūsu kolēģi, un tad redzam, ko grupas saka viens vai jebkurš. Ne, neviens vai seši. Un es domāju, ka šodien pulkstens piecos mēs par to varētu zināt. Mēs to varam vēl tā darīt, aptaujāt, kāda tad ir situācija, bet šorīt bija koordinātora sanāksmes lēmums, un tam es arī sekoju, jo ar lielu vairākumu šis lēmums tika pieņemts. Mēs, protams, varam atstāt šo jautājumu vēl atklātu, bet lietas jau rīt savu gaitu. Bet eh, mēs eh, tā tad eh, nesūtīsim arī prezidiju līdzi. To mēs tā pieņemām, tu taču biji klāt debatēs. Protams, mēs varam vēl līdz pieciem aptaujāt, kurš brauks līdzi, bet eh, tad vajadzētu atkal sasaukt koordinātoru sanāksmi. Un es piedāvāju sākt skatīt darba kārtību, jo pretējā gadījumā mums ar komisāru atliks tikai pusstunda. Un es gribētu tiešām apspriest šos jautājumus, jo tie ir ļoti svarīgi jautājumi, ļoti svarīgas pārmaiņas, kas mūs uh, Eh, skar. Tātad trešoreiz mēģināsim sveicu jūs sirsnīgi mūsu komitejā, Konija Hedegarda. Mums ir daudzas iniciatīvas bijušas, eh, ceļu kartu par zemiem CO2 izmešiem, Kristēvis eh, tur bija atbildīgs, un tad mums ir problēmas ar emisiju tirzniecības sistēmu, kas ir klimata politikas centrāla sastāvdaļa. Mēs uh, izveidojam šo emisiju tirsniecības sistēmu, un mums vienmēr tika teikts, ka 30 eiro esot kritiskā robeža, lai tas darbotos. Tagad tie ir 6, 7, 8 eiro, un ir ļoti interesanta attīstība bijusi arī pagājušajā nedēļā vidas ministru tikšanās uh, laikā. Un tāpēc došu jums tagad vārdu un jau iepriekš Paldies jums par to, ka varēsim šeit diskutēt. Sirsnīgs veids jūs viduskomitejā. Amen. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Varbūt 15 sekundes ļaujiet man pieskarties tām diskusijām, kuras tikko bija. Tas tā ir informācija, kas varbūt varētu jums palīdzēt lēmumu pieņemšanā. Šeit vairāk pieminēja, ka pieci komisāri dodās, bet patiesībā mums ir tieši tāda paša veida problēmas, kādas pieminējāt jūs. Es esmu um, es, es, es nedodos uz desmit naktīm, es dodos uz trīs naktīm. Es tikai vēlētos pateikt, ka Eiropas Savienības delegācija Ņujorkā arī tur ir devusies, un varbūt, ka šīs diskusijas, kas ir aktuāls jums, ir aktuāls arī citām Eiropas Savienības delegācijām, kuras ir griezušās pie Brazīlijas varas iestādēm. Priekšsēdētāji kungs, es mēģināšu runāt lakoniski, lai tas nebūtu tikai monologs. Vispirmām kārtām es pavisam īsi vēlētos pāris vārdus pateikt par to, kādā statusā šobrīd ir starptautiskās diskusijas. Divas nedēļas pirms laika termiņa Eiropa, paga, Eiropai pagājušajā nedēļā izdevās, eh, dab, izdevās vienoties par tā saucamo ceļa karti, ko darīt turpmākajā periodā, balstoties uz tiem lēmumiem, par kuriem vienojāmies Durbanā. Uh, Iespējams, ka būs diskusijas, protams, būs diskusijas arī ar jums. Un man tiešām ir ļoti liels prieks, ka pagājušajā nedēļā mums izdevās vienoties 27 dalībvalstu sastāvā par to, ko darīt. Tātad šis, šī prasība, ko komisija darīs, un tas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu starptautiskajiem partneriem. Mums ir ļoti daudz darāmā starptautiskā līmenī. Viens no jautājumiem, par kuru vēl joprojām ir nepieciešams vienoties ES līmenī, tas ir no tie, kuri Durbin, Durbanā piedalījās konferencē, zina, ka vajadzētu vienoties par šiem jautājumiem. Šobrīd mēs mēģinām strādāt ar Katāriju turpmāko prezidentūru lai mēs izveidotu tādu darbu plānu, lai līdz 15. gadam mums būtu startautiska vienošanās. Tātad eh, mums ir jāprēķina, kas kuram būtu jāizdara līdz 15. gadam, par kādu veidu jautājumiem runāt, lai mums būtu iespējams noslēgt sarunas un jaunais starptautiskais režīms stātos spēkā 15. gadā. 7. un 8. maijā Briselē mēs esam uzaicinājuši mūsu sabiedrotos no dažādām valstīm, kurām ir liela interese runāt par šiem jautājumiem pie apaļā galda. Gan Durbanā, gan arī pēc tam Dohas sarunu raundos mēs runāsim par to, ko darīt, bet eh, otrajā dienā mēs šajās māja konferences laikā runāsim par Rio. Protams, ka Durbanas situācija ir jārunā, bet pēc tam mēs runāsim par Rio jūnijā. Tas patiesībā ir patreizējais status quo starptautiskajās sarunās, un detalizētāk jūs man variet jautāt, un tad es atbildēšu. Runājot par iekš politiskiem jautājumiem, Vides ministru padomē mēs pirmo reizi patiesībā padomas vēsturē diskutējām par ETS emisiju tirzniecības kvotām. Un eh, tiešām visas dalību valstis šobrīd ir skaidri pateikusi, ka emisiju tirzniecības kvotām ir jākļūst par Eiropas Savienības klimata politikas mugurkaulu. Visas dalību valsts vienbalsīgi to apstiprināja. Vēl bez tam ir skaidrs arī tas, ka īslaicīgi ir noteikti mērķi, un mums ir jācenšas arī pēc ilglaicīga mērķa sasniegšanas. Ko komisija no savas puses varētu dalīt? Kā jau es teicu, mēs pārskatīsim emisijas kvotu tirzniecības sistēmu, un 13. gadā mēs šo pārskatu publis, publicēsim, un mēs to pārskatu sniegsim par šo gadu. Tātad eh, mēs šā pārskata gaitā mēģināsim paraudzīties arī uz iespējām par kvotu izsolēm. Un, protams, ka 2013. līdz 2020. gadam agrīnajā fāzē mēs e, redzēsim, kas notiks pēdējos gados. Un, e, ja tirgu parādīsies pārāk daudz kvotu, tad ko darīt? Komisija vēlas sagatavot priekšlikumu, kurš jau sagatavot it kā priekšlaicīgi, ja šāda situācija parādās, ko darīt. Tas ir varbūt īslaicīgā laika periodā. Un varbūt vieglākais, ja mēs vēlamies runāt par zemām emisiju kvotu cenām, tad ir jārunā arī par to, kas notiks pēc 20. gada un diskusijās skaidri parādījās, un daudz dalību valstu ministri arī izteica savu izpratni par to, ka mēs tā varam rīkoties un tirgu nemaz nenoregulēt. Visbeidzot ir jārunā par to, kas notiks par energoefektivitātes direktīvas sarunu secinājumiem. Es vēlētos pateikties parlamentam par ļoti labo ziņu par ļoti skaidri pateikto viedokli. Un 15. martā tika sagatavota zemoglekļa ceļakarte. Parlaments tās sagatavošanā ir aktīvi piedalījies, un eh, tas ir ārkārtīgi veiksmīgi. Vēl varbūt pāris vārdu īsumā par aviācijas jomu. Tas varbūt interesēs dažus deputātus zālē šādošo vidū. Vēlētos pateikties Eiroparlamentam par plašo atbalstu. Diskusijas bija un balsošana notika marta vidū. Un mums ir bijusi ļoti karstas diskusijas ar valstīm, kurām nepatīk ēs likumdošana šajā jautājumā. Šobrīd mēs cenšamies darīt visu, kas mūsu spēkos, lai paraudzītos, vai mums izdosies rast kādu zelta vidusceļu startautiskā līmenī. Un, piemēram, Krievijā Krievi daudz labāk vēlētos redzēt uh, vispasaules sistēmu. Mēs arī piekrītam, ka tāda būtu jēgpilna, un tomēr redzēsim, cik tad ilgu laiku tas prasīs šādas vispasaules sistēmas ieviešanai. Vēl bez tam mēs pārskatīsim četrus tirgus mehānismus Un eh, mums vajadzēs runāt par to IKO padomē jūnijā. Un tad mums jau būs skaidrāks skatījums par to, kā sasniegt globālu vienošanos. Es tikai vēlējos pateikt, ka visu laiku šobrīd vismaz no maniem palīgiem un arī no citiem ģenerāla direktorātiem ir divi konstanti pārstāvi permanenti pastāvīgie pārstāvi, kas strādā pie šiem jautājumiem. Un visbeidzot, daudzgadu finanšu schēma. Mēs vēlamies, lai par klimatu, lai klimata jautājums būtu iestrādāts gandrīz ikvienā budžeta lēmumā. Komisija šobrīd strādā pie transporta projektiem, pie energoinfrastruktūras uzlabošanas, par lauksaimniecību, par zemoglekļa ekonomiku, un uzskatu, ka mums eh, arī Eiropas nodokļu maksātājiem un iedzīvotājiem ir jānodrošina labāka skaidrība. Es uzskatu, ka jūsu ieguldījums kā parlamentam ir ļoti augsts novērtējums, bet patiesībā daudzas valdības vēlējās dzirdēt eh, vārdu elastība. Tātad eh, tādā ziņā, ka jā, lūdzu pasakiet, cik tas maksā, un tad mēs, dalību valstu valdības, varēsim pašas lemt, ko ar šo naudu darīt. Tātad eh, daudz dalību valsts vēlas, lai nauda it kā nākot no Eiropas Savienības ir iztērēta labāk, un uzsk mēs uzskatām, ka tādā veidā mēs varam veicināt ekonomisko izaugsmu, kas eh, Eiropā ir tik ļoti šobrīd nepieciešama. Mēs mēģinām eh, visus šos aspektus iekļaut budžetā. Šā gada sākumā, kā jau jūs noteikti zināt, komisija ir pieņēmusi lēmumu par mežsaimniecību un tātad lauksaimniecības sektoru, un nolūks bija tāds, ka brīdī, kad mēs izstrādājam metodoloģiju, un pēc tam jau mēs varam izvirzīt augstākus mēr mērķus. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tas ir priekšnoteikums, lai sakārtotu mežsaimniecības sektoru un lauksaimniecības sektoru. Un noslēgumā līdz vasaras atvaļinājumiem komisija vēlas nākt klajā ar priekšlikumu vieglo mašīnu sakarā un par to, ka līdz 20. gadam ir jāsasniedz 95 grāmi. Mēs vēlamies panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk un pēc tam mēs raudzīsimies jau uz mērķiem pēc 20. gada. Mēs pārskatīsim arī EFKAS pārskatu, un uh, mēs uh, rudens sākumā sagatavosim regulas pārskatu par florīnu un citām siltumnīcas gāzēm, kā arī samazināta šīs florīnu gāzes un to mērķus. E, jūras kuģniecība. Kā jūs atceraties, komisijai bija prasība sagatavot rezolūciju par e, jūrniecību, un šobrīd šī likumdošanas akt, šis likumdošanas akts ir ietekmes novērtējuma fāzē. Un visbeidzot, mēs vēlamies izstrādāt Eiropas Savienības adaptācijas stratēģiju lai Eiropā mēs varētu izstrādāt mehānismu, kādā veidā dalīties ar paraugu praksi adaptācijā. Tie ir jautājumi, pie kuriem mēs strādājam, bet eh, būtiskākās diskusijas būs, kāda būs Eiropas Savienības klimata politika pēc 20. gada. Un tas eh, sasaucās arī ar dažādu nozaru ceļu kartēm, ar energo ceļa karti pēc 15. gada. Uh, un es no tiesas ceru, ka mums izdosies izveidot ambiciozus plānus, kuri netiks atšķaidīti, jo tiešām zaļāka Eiropa radīs darba vietu. Thank you very much, Connie. Liels paldies, Konī. Paldies par šiem uh, ievadvārdiem. Tagad Sāksim diskusiju. Vispirms runās politisko grupu koordinatori Rihards Zēbers pirmais. Paldies priekšsādātāji, paldies arī komisāras kundzei par šo piedāvāto pārskatu. Mani ļoti priecē dzirdēt, ka uh, jūs runāsiet uh, par FCKV gāzēm. Jūs uh, uh, pieminējāt šo principu face down, not face out Tad uh, par um, uh, tad vēl būtu ļoti daudz uh, izaicinājumu, kas saistīti ar oglekli. Un es gribētu jautāt par starptiskajām sarunām, kāda ir attīstība jūsuprāt attiecībā uz ASV un Ķīnu, mūsu diviem lielajiem partneriem, vai kaut kas ir mainījies? Uh, jo starptiskajos mēdījos mēs lasām, ka ASV tagad ir iestīvējusies savā pozīcijā, nav nekādu pozitīvo signālu, ka ASV mainītu savu pozīciju. Trešais jautājums. Um, at, pastāv mūsu nozareis ļoti liela tāda nervozitāte, uztraukums par to, ka komisija sagatavos kaut kādu priekšlikumu par tas augstiem seta saites. Uh, varbūt jūs varētu mierināt uh, nozares pārstāvjus. Un tad uh, mēs pēdējā laikā dzirdam ļoti daudz no komisijas, daudz uh, tādu apsolījumu no komisijas puses par klimata politiku. Uh, varbūt jūs varētu uh, Uh, precizēt situāciju. Piemēram, kad ieklausās rūpniecības komisāra teiktajā, tad nevar pateikt, ka viņš daudz ko dara uh, sakarā ar klimata politiku. Paldies, Linda Makāvana. Paldies, uh, paldies komisāras kundzei par to, ka jūs atnācāt piedalāties mūsu sēdē. Ir ļoti svarīgi jautājumi, ko jūs pieminējāt, piemēram, ETS piemērošana un aviācijas jautājums. Mēs, protams, jūs atbalstīsim, bet bieži vien ministri atbalsta jūs, piemēram, sēdēs un tad brauc atpakaļ uz savām valstīm un tur neko attiecīgu nedara. Tātad uh, problēmas ir dalībvalstu līmenī. Bet mums ir jārīkojas, lai atrisinātu šīs problēmas, jāatrisina arī problēma ar seta saiti. Pirms mēs sāksim uh, ETS izsoles. Es uh, mudinu jūs turpināt darbu, pat ja tas ir politiski sarežģīti, ir tīpaši aviācijas jomā. Mēs uh, sekojam uh, notiekošajām diskusijām. Ir ļoti daudz uh, lobbyisma. Tā ir sandu jautājumā. Darvas, proti, darvas smilšu jomā. Un um, es gribētu zināt, Eh, cik eh, tālu mēs esam pavirzījušies eh, šajā jautājumā. Jūs pareizi atgādinājāt, ka pēc 2020. gada kaut kam jānotiek, jo visa likumdošana zaudēs spēku 2020. gadā, bet šis laiks virzas tā, tuvāk un tuvāk. Pirms četriem gadiem mēs pieņemam klimata likumdošanu, Tagad es domāju, kolēģiem būs vēl grūtāk vienoties par jauno stratēģiju pēc 2020. gada, nekā tas bija 8. gadā. Bet mums ir nepieciešami klimata mērķi. Mēs uh, politiskajā grupā un arī šajā komitejā darīsim, ko varēsim, lai jūs atbalstītu. Gaidīsim jūsu priekšlikumus. Paldies! Tik tiešām 2020. gads strauji tuvojas. Tagad lūdzu Kristēvis Alde, politiskā grupa. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisārai. Trīs komentāri. Vispirms Blumbergs ir nopublicējis pētījumu par to, kādas ir izmaksas e, līdz 20. gadam samazināt par 30% CO2 izmešus. Un viņi ir aprēķinājuši, kas būs 7 līdz 9 eiro uz cilvēku. Tas nav daudz. Tātad patiesībā pāris kafijas tas katru gadu. Tātad. Uh, Viņi apgalvo, ka tāds tas ir, un, protams, ka kafijas Starbucks maksā dārgāk nekā citur, bet ir jautājums ir par citu. Piemēram, Austrum Eiropas valsts un Beļģija maksās pat mazāk par šo 7,9, un patiesībā viņiem šis mērķis 30% tiks sasniegts. Bet eh, šīs te eh, emisiju kvota cenas pieaugs, un patiesībā tāpēc šīs eh, Austrumvalsts un arī Beļģija iegūs naudas ziņā. Otrs komentārs, tas ir vairāk tādas jautājumu formā. Es vēlētos uzdot jautājumu par oglekļa sasaisti un saglabāšanu, noglabāšanu. Jo Startautiskā energo aģentūra vakar ir nākusi klajā ar paziņojumu, ka šobrīd par 6% līdz, atvainojos par sešiem grādiem, saka priekšsēdētājs, līdz šā simtsgads beigām pieaugs pasaulē gaisa temperatūra. Un vajadzētu līdz 20. gadam ieviest eksploatācijā 20 šīs oglekļa sasaistīšanas un saglabāšanas fabrikas. Un tas eh, maksātu 69 miljārdus eiro un izskatās, ka šobrīd eh, Tā tad mēs varam atvēlēt šīm te emisiju tirdzniecības kvotām 1,5 miljārdu, un tad pārējais tā tad vai patīk šī, šī te oglu, oglekļa sasaistīšana un saglabāšana vai nē, tas tomēr ir svarīgi. Un visbeidzot par mašīnām. Es uzskatu, ka pēdējos gados automašīnu ražotāji ir daudz panākuši samazināt par 20% izmešas, un būtiski šis būtiski šie panākumi ir pieauguši piecu gadu laikā. Protams, ka likumdošanas mērķi arī ir augsti, un tomēr inženieri ir daudz strādājuši pie šo mērķu sasniegšanas, bet es domāju, ka mums likumdevējiem arī ir jābūt pietiekami ambicioziem. Uh, Jūs teicāt, ka jūs sagatavosiet likumdošanu arī par autobusiem, bet eh, parei eh, šobrīd ir apmēram 230 no autobusiem izmeši 230 gramu uz kilo, kilometru. Bet eh, patiesībā samazinājumam vajadzētu būt 118. Tas ir būtisks samazinājums. Tāpēc likumdošanā patiesībā ambīcijas ir daudz augstākas, tātad pāri par diviem simtiem un nevis šie te 118. Vai jūs varētu atbildēt, kāpēc tā ir? Priekšsēdētājs, paldies Krisam. Un tagad eh, Eikhaut kungs no Zaļo partijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, komisārs kundze, ka jūs tik pacietīgi gaidījāt, kad jums tiks dots vārds. Četri pavisam īsi jautājumi, īsi, bet sarežģīti. Vispirms par emisiju tirzniecības schēmu. Uh, Pagājušajā gadā mēs runājam par to, ka to visu vajadzētu it kā atlikt maliņā, pagais, pagaidīt, un komisija par to ir it kā iestājusies, ka var tās kvots it kā atlikt maliņā un pēc tam vispār e, norakstīt. Tā tad e, eh, izsoļu laiki. Ja jūs tikai izmainīsiet izsoļu laika profitu, tad jūs jau vairs nevariet to pamainīt pēc tam. Jūs varat runāt to pārskata brīdī, taču jautājums ir akūts par to, kas notiks šajās izsolēs. Un, piemēram, daudzi, kuri nodarbojas ar tirzniecības schēmām, apgalvo, ka patiesībā emisiju kvotu tirzniecībai ir jākļūst par Eiropas Savienības klimata politikas stūrakmeni. Otrais e, - emisiju kvotu tirzniecība un aviācija. Mēs šobrīd dzirdam no Ķīnas, ka Ķīna vēlas ar nodokļiem aplikt savu aviāciju. Vai jūs varētu nedaudz mūs iepazīstināt to, kā jūs vērtējat šādu Ķīnas soli? Un varbūt, ka vajadzētu arī runāt par to, kas notiek aviācijā un ETS. Nākamais mašīnas un CO2. Patiesībā ir svarīgi, lai arī pircēji zinātu, kādā kāda ir mašīnas klase CO2 ziņā. Burtiski pirms diviem gadiem jūs teicāt, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai klients pērkot mašīnu zina, kādā CO2 klasē tā ir. Mēs zinām, ka šobrīd ir ārkārtīgi daudz lobētāju, kuri patiesībā ir pret attiekvāts informācijas sniegšanai. Un visbeidzot, Rio plus 20. Durbanā, kas no Eiropas Savienības puses bija panākums, tātad galvenais panākums bija izveidota Eiropas Savienības alianse ar citām valstīm, kuras ir iesaistīts šo mērķu īstenošanā, un ko jūs darīsiet Rio, lai šo sadarbību vēl vairāk veicinātu? Priekšsēdētājs, paldies! Tagad uh, ir uzdoti jautājumi, kurus uzdev grupu koordinatori, un dodu vārdu Hedegārdas kundzei. Richard... Paldies vispirms Ričardam Zēberam par eh, šo te samazinājumu vai uh, šo freonu uh, iz, izslēgšanu. Tātad, ja mēs uh, pārtraucam kaut ko, tad ir šis nosacījums, ka ir jābūt ilgtspējīgai alternatīvai pieejamai. Tātad, ja kāda viela vairs nedrīkst tikt izmantot, tad tai jābūt alternatīvai. Un ja, tad mēs varētu panākt vēl zemāku progresu nekā uh, pakāpeniska samazinājuma stratēģijas gadījumā. Jo ja mēs pamazām samazinām, tad mēs varam sākt uzreiz, tad nav jāgaida, līdz parādīsies kaut kāds piemērots alternatīvs produkts. Tas ir tas termins, kas tur tiek lietots. Tātad videi vislabākais būtu, ja mums būtu pamazinā, pa, pakāpeniskās samazināšanas stratēģija, nevis pamazā, sa, pakāpeniskās pārtraukšanas stratēģija. Tagad par aviāciju. Uh, ir šī te jaunā Ķīnas iniciatīva pagājuši otrdien, ja nemaldos, tas bija uh, Ķīnas finanšu ministrijas mājas lapā kaut kādu lidostu vai uh, gaisa nodevu nodokli, un tad viņi uh, izmantošot šos ieņēmumus klimata pasākumiem. Es pajautāju mūsu delegācijai Pekinā, uh, vai viņi varētu pārlūkoties, vai šie ir piemēroti pasākumi. Varbūt, ka tā nemaz nav, vai tie, mēs vēl nezinām, kas tie ir pa pasākumiem. Tas vienkārši šķita interesanti, jo ir tika teikts, ka ieņēmumi būs klimatam. Par ASV Ričards jautāja, vai ir kāda kustība tur. Es gribētu teikt, ka ir grība veidot dialogu un ir tiešām tāda vēlme neļaut lietām sāsnāties ar dažādiem paziņojumiem. Viņu transporta ministrs bija um, pie mums, mēs kontaktējāmies arī ar citiem. Tātad ir būtisks dialogs. Un uh, tagad dialogs ir par Startautiskā civilās aviācijas organizāciju. Un jā, uh, viņi saka, ka viņi ir par globālu uh, Uh, vienošanos, tas tiek teikts kopš 97. gada, un tas neko nav panācis IKO, jeb šajā starptautiskajā civilās organizācijas organizācijā. Un tad tas būs atkarīgs no tā, vai viņi tiešām vēlēsies spērt kādu vēl soli. Un mums par to ir jārunā dažādām pusēm. Rolling Stone ir šī te intervija šodien vai vakar, tā tiek publicēta ar prezidentu Obamu, kur viņš runā arī par klimata uh, izaicinājumiem, un viņš saka, ka jādara vairāk šajā jomā, es viņam pilnībā piekrītu, tātad paraugīdzīsimies, vai tur varētu būt kaut kādi soļi, jo tas, ko mēs darām aviācijā, ir tāds saprātīgs veids, kā virzīties uz priekšu, bet ja mēs varētu panākt vienošanos ikau, tas būtu vispār lieliski, bet eh, tātad mēs pie tā strādājam, de, tātad eh, MUV ģenerāldirektorāts, un arī citi e, veids šo neformālo darbu, lai paskaidrotu mūsu partneriem, kas šeit ir likts uz spēles, un man liekas, ka šī apziņa pieaug par to, cik tas ir nopietni. E, vairāk no jums minējušos set aside, jeb rezervētos e, certifikātus, kas netiek laists tirgū. Uh, Tātad šīs uh, uh, izsoļu profils un setasaid, tās ir divas dažādas lietas. Kāpēc nerunā tikai par šiem setasaid? Tāpēc, ka metodoloģija, lai uh, to panākt, ir vienkāršāka, ja tā var teikt, jo citādi ir jāatver atkal direktīva un ja tā, tādējādi jāmaina lietas. Tātad šis izsoles profils Tādējādi mēs varam kaut ko piedāvāt klimata pārmaiņu komitejai, un tur nav nepieciešama vienbalsība, vienprātība, tad nav vajadzīgs vienbalsīgs lēmums. To mēs varam izdarīt diezgan ātri, pārējās visas iespējas ir tādas, kas aizņem vairāk laiku. Bet mēs, eh, tātad tas, ko mēs piedāvājam ar eh, izsoles profilu, tas nenozīmē, ka mēs neskatāmies eh, uz citām iespējām. Pagājušajā ceturtdien bija ļoti uh, Eh, ciešas diskusijas, eh, tādas eh, strīdīgas diskusijas, bet ļoti vērtīgas diskusijas. Un mums šķiet, ka tiešām daudzām dalībvalstīm jau tagad ir skaidrs, ka uh, ir jādiskutē par to, kas būs pēc 20. gada. Visiem iesaku ieskatīties Dānijas prezidentūras mājaslapā, jo tur tiek piedāvāt četri dažādi video paziņojumi. Euroelectric, Shell, uh, Alstom un uh, Business Europe direktoru paziņojumu, un viņi visi šajos video paziņojumos ministriem teica, lūdzu, tagad domājiet jau par 2030. gadu. 2020. gads mums cilvēkiem no nozares, no uzņēmumiem ir jau kā rītdien. Mums jau tagad ir jādomā par 2030. gadu. Tātad, es domāju, tas varētu būt arī interesants uh, jautājums jums, runājot par uh, zemes uh, oglekļa izmešu ekonomikas uh, plānu. Tātad tagad mēs redzam, ka nozares pārstāvji lūdz mums strādāt pie laika, kas būs pēc 20. gada. Un jautājums par šiem rezervētiem certifikātiem. Tad, kad mēs zināsim, kā beigsies energoefektivitātes direktīva, uh, tad eh, eh, būs, protams, tas saistīts ar to, kāds būs rezultāts šai diskusijai par eh, nelaistajiem emisijas certifikātiem. Es ceru, ka tur būs tāds izdevīgs brīdis pārskatīt situāciju, un katrā ziņā daudz dalībvalsts atbilstīja šo ideju. Vairāk no jums jautāja arī par to, kāda ir atmosfēra komisijā un nozarē. Uh, Un es gribētu teikt, eh, ka par klimatu um, jautājumos ir diezgan skaidrs, ka klimata politika, energoefektivitāte, atjaunīgās enerģijas, visa šī darba kārtība tiek skatīta kā viens no virzošajiem faktoriem, kas varētu radīt darbvietas Eiropā tagad, kad tās ir tik nepieciešamas. Un mums bija arī paziņojums par darba vietām, kur tika identificēti trīs sektori, kur varētu radīt būtisku skaitu darba vietu līdz 2020. gadam - IKT, zaļā ekonomika un veselība. Un zaļajā ekonomikā vien varētu radīt 6 miljonus darba vietu Eiropā. Tur tas bija sadalīts par atkritumiem, energoefektivitāti un tā tālāk. Tātad komisijas kolēģijā ir tiešām tāda uh, skaidra vienprātība par to, ka klimatam ir jābūt uh, svarīgam punktam runājot par darbvietu radīšanu, un tas arī ieplūst uh, komisijas inovācijas biudžeta priekšlikumā. Tātad jūs redzat, ka situācija ir ļoti daudzveidīga, bet, manuprāt, arī daudzas rūpniecības, jeb nozars organizācijas arī diskutē ļoti aktīvi, jo viņi redz, ka daudzos sektoros uh, samazinās darba vietu skaits. Bet tas ir skaidrs, ka tas ir viens no tomēr izturīgākajiem pret krīzi sektoriem darba vietu aspektā. Un tas ir saistīts ar darbvietām, kas tiek radītas tieši zaļās ekonomikas rezultātā. Un to mēs redzam, ka tas ir sācies 2008. gadā, un par to Barozo kungs uh, ir eh, sniedzis paziņojums. Tātad ir melns uz balta pierādījumi, ka tas tā notiek. Linda, par darba smiltīm. Es piekrītu par to, ko jūs teicāt, nav pietiekami eh, runāt par klimatu politiku, ir jāpieņem vajadzīgie lēmumi. Ir zināms izaicinājums pārliecināt visas dalībvalstis par šo jautājumu. Tas vēl nav apspriests ministru uh, kontekstā. Uh, Mēs vēl gribam noprecizēt savu pozīciju, veicot ietekmes novērtējumu, un to mēs tagad veicam, lai izstrādātu priekšlikumu ministriem, uh, kas cerams pārliecinās viņus, uh, ka tas ir saprātīgs risinājums un ka tas nav tāds kā dekorācijas elements. Jā, es redzēju Kristus Blūmbergu šodien un ieņēmumu no izsolēm. Es domāju, ka tad, kad ministri diskutē par ETS, tas e, ir ļoti skaidrs. Piemēram, ir daži vīdes ministri Eiropā, kas ir gadarīz vai atkarīgi no ieņēmumiem, no šiem uh, pārdotiem certifikātiem, jo tā šī sistēma ir izveidota attiecīgajās valstīs. Es domāju, ka e, aizvien pieaug apziņa par to, ka tas ir svarīgi, un to mēs cenšamies arī runāt Par to mēs cenšamies runāt arī ar finanšu ministriem. Un tagad par CCS, jeb oglekļu uzkrāšanas un uzglabāšanas tehnoloģiju. E, mums ir šie projekti, kā jūs teicāt, tur nav pietiekami daudz naudas, tāpēc, ka ETS cenas ir zemākas nekā bija paredzēts, bet e, tagad vajadzētu, lai visas ieinteresētās dalībvalstis definētu savas prioritātes e, starp šiem dažādiem projektiem. Uh, Un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tās būtu gatavas, lai tās dalība valstis, kas būtu gatavas iesaistīties projektos, būtu gatavas arī investēt. Tā nav vienīgā tehnoloģija, bet tā ir viena no tehnoloģijām, uh, kurā Eiropa varētu sākt īstenot demonstrācijas projektus. Par mašīnām un mikroautobusiem mēs cenšamies uh, pateikt, eh, ka 2020. gads tātad autoražotājiem tas ir eh, ļoti tūs laiks, viņi jau tam gatavojas eh, izstrādājot mašīnas. Mums vajadzētu vienkārši atķeksēt šos 95 gramus un pēc tam uh, vairāk investēt un ieguldīt darbu tajā, ko darīt pēc 20. gada. Tas ir tas pakāpeniskais veids, kā mēs gatavojamies šeit strādāt. Bāzes atbildēju par aviāciju, par setasaidu, par marķēšanu. Jā, es zināmā mērā piekrītu. Divi ar pus gadus esmu šeit strādājusi un nesaprotu, kāpēc tas ir tik strīdīgs jautājums bijis iepriekšējā mandāta laikā. Mums ir jāuzņemas iniciatīvas Eiropas Savienībā, tādas, kas pilsoņiem uh, Eh, ir pieņemamas un saprotamas, un eh, es nesaprotu, kāpēc tas ir tik kontroversiāls jautājums. Tas taču atvieglo izvēli. Es domāju, ka šeit ir iespējams kaut ko panākt par eh, LDC. Rītā tikšos ar kolēģiem un 7. un 8. maijā uz diskusiju ir ielūgtas uh, um, mazāk attīstītās valstis. Tātad uh, tad mums būs uh, ideja kaut kāda par to, par kādiem jautājumiem jāstrādā. Ja mēs visi strādāsim kopā, LDC, AUSIS, tad mēs varētu kaut ko panākt Rio. Mēs nevarēsim vienoties par visu, jo darba kārtība Rio ir ļoti plaša, bet ja mēs varētu vienoties par kaut ko, par ko mēs iestāsimies kopīgi, tad tas būs ļoti labi, un tāpēc es esmu arī šos pārstāvus ielūgus uz šo sēdi. Paldies, Konī, par pirmo jautājumu kārtu. Vai jums ir vēl laiks? Okay, then, uh... Labi, tad uh, tagad Karlhaids Florens grib izteikties, jo Lainens, Arsenis kungs, Edita Merkisa, un tad Jurgensens un Prodīkungs. Tad nebūs laika uz visiem šiem jautājumiem atbildēt. Ok. Labi, tad sāksim ar jo. Lūdzu īsi, lai visi kolēģi, kas pieteicās, varētu uzdot savus jautājumus, jo komisārai tūlīt jādodas prom. Jā, pavisam īsi. Man šķiet, ka tagad sāk atzimt fosīlie uh, energonesēji. Mēs redzam, ka uh, slānekļa gāze un uh, slānekļa eļļa tiek visā pasaulē atkal uh, par to domāts, kā to iegūst, tad uh, tas neiedars mūsu klimatu pār politikā. Bet Amerikā un citās valstīs mēs redzam šo attīstību. Otrs jautājums - Polija redzēja šo dokumentu par ETS, un jautājums, kuru es jums uzdevu arī plenārsēdē, ir, ko mēs varētu darīt, lai uh, palīdzētu Polijai, lai viņi atteiktos no šīs blokādas. Paldies, uh, jo, ka izteicies tik īsi. Kriton Arsenis. Jā, paldies, pavisam īsi. Durbanā mēs teicām, ka mēs apņemsimies uh, veidot Kyoto 2, ja jūs mums lieksniet uh, ceļu karti. Attīstības valsts mums sniedza ceļu karti, bet nebija uh, tāda konkrēta vienošanās, bija tikai politiska vienošanās. Es domāju, ka šis ir patiesības brīdis, patiesības gads uh, Kyoto un uh, mūsu aliansēm, vai Eiropas Savienība ir gatava uzņemties saistības un veikt grozījumus Kyoto protokolā. Uh, kādas ir mūsu stratēģijas, kāda ir šī dinamika un vai mūsu sabiedrotie kaut ko saka, vai viņi ir gatavi arī te kaut ko mainīt. Paldies, Krito un Gardīnī kundze. Volevo tornare un attimo sul sistema ETS. Es gribēju atgriezties pie ETS, pie emisiju tirdzniecības schēmām Es īsti nesapratu, varbūt kādu virzienu komisija izvēlējusies, ja runa ir par kvotu iesaldēšanu. Tad jājautā, ko mēs darīsim īsti ar kvotām, kas ar tām notiks? Ko jūs esat ieplānojuši darīt, lai aizsargātu Eiropas ražotājus un aizsargāties pret oglekļa noplūdi? Paldies, komisāri, paldies par uh, atbildēm. Man ir divi jautājumi vēl. Pirmais ir par caurskatāmību un par pieprasījumu iegūt piekļuvi um, attiecībā uz ETS un uh, elektrības ražošanu uh, vairākas valstīs, ir tīpaši Polijā. Uh, komisijas pārstāvis pirms piecām nedēļām Envi komitejā uzstājies un runāja par piekļuvi uh, Um, kas tika pieprasīta. Kopš tā laika uh, šī lietojuma programma netika pārskatīta. Kad tā tiks pārskatīta un kad plaša publika varēs uh, piekļūt šīm programmām un ar uh, tām iepazīties? Ja atvainojiet, vēl viens jautājums, diezgan specifisks. Un tas attiecās uz uh, oglekļa neutralitāti. biomasas eh, neutralitāte oglekļa ziņā. Pašlaik uh, grāmatvedības eh, noteikumi un uzskaitas noteikumi neizšķir starp biomasu un uh, citiem uh, enerģijas ieguves veidiem, uzskata abus par oglekļa neitrāliem. Vai komisija to mainīs? Paldies, Vitorio Prodi, bet ļoti īsi. Paldies, komisārs Kunze. Vispirms es eh, gribētu jautāt, eh, vai mēs varam sagaidīt, ka ASV ratificēs Kyoto protokolu? Man personīgi šķiet, ka tas eh, nav tā īpaši reāli, ka diez vai to var sagaidīt. Tieši tāpēc es jautāju jums, kā jūs novērtējat izredzes vienoties un apvienot mūsu programmu ar ASV pozīciju? Nākamais jautājums par Ķīnu. Ķīna ir pieņēmusi savu lēmumu, ja mēs to ņemsim vērā. Vai tad būs kaut kāda programma, kas būs ar to savienojama? Lūdzu, komisāras kundze, atvainojiet, man tiešām jāizsakās ļoti īsi, jo tūlīt jādodas prot par uh, slānekļa gāzi. Mēs pašlaik tieši to izskatām. Mēs pašlaik iesaistījām vairākus dienestus, kas pārbauda vides likumdošanu un uh, cenšas noteikt, vai ar to pietiek, vai ir vajadzīgs kāds jauns likumdošanas akts konkrēti slānekļa gāzei. Kā mēs varam palīdzēt polijai uh, atbloķēt situāciju? Viens no aspektiem ir tas, ka polija ir ieinteresēta virzīties uz priekšu un uzlabot energoefektivitāti jo Polija importē ne tikai gāzi no Krievijas, bet arī ogles. Cilvēki to aizmirst, bet nu, tā tas ir. Tāpēc es domāju, ka energoefektivitātei ir pieaugoša loma, un arī polijas premjerministrs atbalsta pasākumus, kas ir uh, vērsti uz energoefektivitātes uzlabošanu. Mēs Ļoti konstruktīvi pagājušajā nedēļā runājām ar polijas iestādēm, konstatējām, ka polija atbalsta arī ETS, tā kā mums nevajadzētu pārspīlēt un uh, pārāk augstu novērtēt problēmas par Kyoto protokolu un izredzēm, uh, ka ASV piekritīs. Jā, ir zināma vienošanās par to, kas ir panāks Durbanā. Eh, tas iet abos virzienos, bet pašlaik nekas vēl īsti nav izdarīts. Dohas raundā tiks apstiprināts otrs saistību periods. Un tad būtībā eh, no nu, mums laikam sagaidīs, ka mēs ratificēsim uzreiz neatkarīgi no tā, kas notiks citur. Bet es domāju, ka arī mūsu partneri ļoti labi saprot, ka te jāatrod pareizs līdzsvars, eh, ka mums darot kaut ko, jāsaņem kaut kas arī pretī, un ka mēs izdarīsim arī turpmāk spiedienu uz citiem, lai arī viņi kaut ko darītu līdz 15. gadam. Tad nu, varbūt mums vajadzētu arī uzskaitīt visas iespējas, ko jūs eh, pieminējāt, eh, pat tehniskās ļoti sarežģītas opcijas par kvotu iespējamo eh, pieturēšanu. Mēs tās neiesaldējam bet būs tik daudz certifikātu 2013. un 2014. gadā, un tikai neliels skaits uh, izsoļu perioda pēdējā gadā tiks uh, nosūtīts uh, tirgū. Tāpēc mums vajadzētu izveidot tādu saprātīgu izsoļu profilu, lai nedaudz pārbīdītu, tā teikt, šo certifikātu izsoles uz vēlāku periodu. Uzņēmumi var, tā teikt, šo certifikātu šīs kvotas likt bankā, uzglabāt rezervējušos certifikātus, un kad krīze beigsies, kad uh, ražošana pieaugs, tad nu, mēs varam sagaidīt arī cenas pieaugumu. Bet šī banku sistēma var arī turpināties, un tad mēs uh, varam uh, gaidīt, ka cena paliks zema pat, ja ražošana atkal atdzīvināsies. Tā kā mums tagad jādomā par to, vai ir vērts tagad certifikātus mest tirgū, uh, kaut gan riskējam cenu samazināt vēl vairāk, vai to ir pieturēt. Un mums vajadzēs izveidot tādu struktūras risinājumu ilgākam laikam. Par to jādiskutē ar dalību valstīm. Pašlaik komisija analizē visas šīs dažādas iespējas. Mērķis kundze runāja par biomasu. Mums ir um, noturības kritērijs, ilgspējības kritērijs. Par to runājam arī ar enerģētikas ģenerāldirektorātu. direktorātu Un mums ir priekšlikums par zemes izmantošanu un uh, meža saimniecību, LULU CF, kas arī paredz biomasas ilgtspējīgu izmantošanu, kas attiecās uz uh, šīm uh, bezmaksas uh, kvotām vai certifikātiem. Dalība valstis var publiskot šo informāciju, tad mēs domājam, ka uh, tā vēlēsim rīkoties. Dažas to jau ir darījušas, citas izvēlējās to nedarīt, jo tās vēlas aizsargāt šo informāciju, lai aizsargātu šādā veidā energo uzņēmumus. Bet komisija uzskata, ka šī informācija par kvotām ir jāpublisko. Tomēr mēs nevaram piespiest dalību valstis to darīt. Prodikungs nu, jautāja par, par ASV pievienošanos Kyoto. Nu, es domāju, ka mēs nevaram to sagaidīt, Tieši tāpēc mums tagad jārunā par nākotnes režīmu un tad censties citus partnerus eh, šim jaunajam režīmam piesaistīt. Atvainojiet, ka man tagad jādodas prom, bet man jādodas cit, eh, uz citu sanāksmi un klimata politika būs apdraudēta, ja es tur neieradīšos. Paldies, Konija! Milzīgs paldies! Eh, jums tagad šodien īsts maratons. Jūs skrienat no vienas sanāksmes uz citu, bet enerģijas jums piet, pietiek visam. Jūs cīnāties par klimata politiku, darāt to ļoti labi un efektīvi. Mēs jūs atbalstīsim arī turpmāk, atbalstīsim arī likumdošanas procesu. ETS, protams, ir tāds uh, sastrēguma punkts, ir ļoti izšķirošs jautājums klimata politikā. At, vēlreiz paldies un atvainojiet, ka mēs ar novēlošanos sākam šo diskusiju. So, jetzt geht's weiter. Tā, tagad turpināsim. Turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu. Un tas ir 24. punkts - augsnes aizsardzības tematiskās stratēģijas īstenošana un pašreizējie pasākumi. Un šeit piedāvāja rīkoties sekojoši. Vispirms mēs varētu dot vārdu komisijai, un tad uzsākt debatas. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Good afternoon, Mr. Labdien, priekšsādātāja kungs. Mans nodaļas vadītājs, uh, viņam bija jāierodas, bet, nu, es varu varbūt sākt. Paldies par iespēju prezentēt ziņojumu par uh, augstnes aizsardzības tematisko stratēģiju. Augstnes aizsardzības tematiskā stratēģija tika pieņemta pirms pieciem gadiem, un uh, komisija ar šo ziņojumu vēlētos atjaunināt šo te iniciatīvu, kas ir uh, uzsākta, un uh, ziņot par progresu vai progresu trūkumu augstnes aizsardzībā Eiropas Savienībā. Uh, Eh, vienotais eh, Eiropas komisijas pētniecības centrs ir sastādījis ziņojumu, tehnisko ziņojumu, kur ir detalizēta informācija par augsnes eh, situāciju Eiropā. Vismaz tik tālu, cik mums ir dati, un par visām vietām nav dati. Augsnes degradācija turpinās Eiropā. Mēs zaudējam teritorijas pilsētai, pilsētām un urbānijai attīstībai Un mūsu aplēses ir tādas diezgan pieticības, pieticīgas. Mēs uh, lēšam, ka 270, uh, 275 hektāri tiek zaudēti. Tas nozīmē 1000 uh, kvadrātkilometru gadā. Un tātad reiz desmit gados tas būs kā viena Kipra pazūda. Uh, Un salīdzinot ar to, eh, tātad eh, Nīderlandē mēs eh, zaudējam šādu te apjomu aramzemes katru gadu. Tātad tiek pārklāt zeme ar, un padarīta nelietojama lauksaimniecībai. Tātad augsnes erozija 1,3 miljonus kvadrātmetru uh, Eiropā 20% no tā pārsniedz ilgspējības uh, slieksni, um, tā ir uh, pārsālināšanās, uh, augsnes daudzveidība ir apdraudēta, mums jāpatur prātā, ka uh, augsnē uh, ir apmēram ceturdaļa no bioloģiskās daudzveidības pasaulē. Ir dažādas piesārņojuma problēmas, mēs uh, skaidri nezinām, jo nav likumdošanas Eiropas Savienības līmenī, bet mēs lēšam, ka uh, apmēram 3 miljonu uh, potenciāli piesārņotas vietas ir uh, Eiropas Savienībā, uh, no kurām 250 uh, tūkstoši ir tādas, kas uh, rada apdraudējumu veselībai. Tas skar arī pārtikas uh, rūpniecību, bet tam ir arī augstas izmaksas. Uh, augstnes aizsardzības tematiskajā stratēģijā komisija lēsa, ka apmēram 38 miljārdu eiro gadā ir izdevumi tieši augstnes degradācijas dēļ. Apvienotā karalistē vien uh, augstnes erozija izmaksā apmēram 53 miljonus gadā. Tātad šeit nav runa par laipnu izturēšanos pret vidi, te ir runa arī par izmaksu ietaupījumu mūsu sabiedrībai. Situācijas analīze, kuru komisija veica 2006. gadā, uh, diemžēl neatšķiras arī no tās, kādu esam veikuši šobrīd. Toreiz uh, pēc šīs analīzes tika pieņemta augstnes aizsardzības tematiskā stratēģija, izsakot priekšlikumus direktīvai, lai aizsargātu augsni, tā pašā laikā izmantojot augsnes ilgtspējīgi. Parlaments 2007. gadā pieņēma pirmajā lasījumā šo dokumentu, tad tagad mēs aktīvi strādājam ar padomi, lai padomas bloķējošais mazākums saprot, ka augsnes aizsardzības tematiskā stratēģija ir visaptvaroša pakotne, ir trīs, tātad četri pīlāri, pirmais ir uh, apziņas veidošana, uh, šo problēmu integrēšana citās uh, uh, stratēģijās un tā tālāk, bet uh, likumdošana ir pirmais pīlārs un tas ir svarīgs, varbūt pat svarīgāks par citiem. Pavisam īsi par to, ko komisija ir izdarījusi līdz šim, lai integrētu augsnes aizsardzības jautājums citās politikās. Piemēram, kopējās lauksaimniecības politikas reformas priekšlikumā mēs piedāvājām um, savstarpējās atbilstības jaunu standārtu par uh, bioloģiskajiem um, lauksaimniecības produktiem. Un jaunajā lauksaimniecības attīstības priekšlikumā mēs esam skaidri atbalstījuši augšņu uh, uh, apsaimniekošanas uzlabošanu gan lauksaimniecībā, gan meža saimniecībā. Un visbeidzot, uh, kopējas lauksaimniecības politikas pirmā pīlāra, tā sauktā zaļināšana, to atbalsta arī līdzlikumdevējs, tas uzlabotu situāciju, jo īpaši uh, organiskās vielas auglē, augsnē uh, un novēršot augsnes eroziju. Tātad emisija direktīva, kas ir IPPC direktīvas sekotāja, kas ieviesīs uh, noteikumus, uh, kas novērsīs rūpniecības instalāciju augsnes pasliktināšanu, lai nepasliktinātos augsnes uh, situācija. Ir, eh, protams, eh, dažādas uh, rūpnīcas un citas uh, lietas, kas neietilp šajā direktīvā. Trešais elements integrācijas kontekstā ir tāds, ka Līdz ar kohēzijas politiku mēs sniedzam uh, finansējumu, jo īpaši, lai attīrītu piesārņotās augsnes, piesārņotās vietas. Un no 7. līdz 13. gadam ir apmēram 3 miljārdi eiro pieejam šiem mērķiem. Un šī politika, lai uh, attīrītu uh, augsnes pēc rūpniecības aiziešanas, arī turpināsies. Uh, Trīs punkti, kas ir uh, svarīgi. Kā jau es minēju, uh, trūks datu. Uh, tie nav visaptvaroši dati, tātad nevienmēr ir pietiekama informācija, lai pilnībā izvērtētu uh, situāciju ar augstnēm Eiropas līmenī. Tātad mēs apsveram uh, atkārtot augsnes pētīšanu lai uzlabotu mūsu datu apjomu. Otrs punkts, kas izriet no šī uh, ziņojuma, tātad es minēšu skaitļus par to, ka um, mēs zaudējam teritorijas Kipras apmērā. 2011. gadā mm, ceļu kartē par resursu efektīvu Eiropu komisija ieskicēja, ka līdz 2020. gadam mūsu politikām vajadzētu būt tādām, uh, lai uh, uh, mēs sasniegtu tādu ilgtermiņu vīziju uh, par šo augstnes uh, zaudēšanas novēršanu. Esam pieņēmuši arī vadlīniju dokumentu labākajai prasē, lai um, palīdzētu dalību valstīm uh, šajos gadījumos, kad tiek zaudēta ārām zeme. Uh, tātad, lai mazinātu šo te ietekmi. Un trešais aspekts ir Rio plus 20. Mēs uzsveram, ka iedzīvotāju uh, skaita pieaugums pasaulē, patēriņa pieaugums, biomasas izmantošana enerģijai, tas viss novērsīs pie uh, lielākas augsnes izmantošanas un potenciāls augsnes degradācijas. Tas viss ir svarīgi, jo tas var radīt ģeopolitisko nelīdzsvaru konkurencē par zemi un ūdeni. Bet e, tas nozīmē arī to, ka mēs vēl vairāk kļūsim atkarīgi no mūsu zemes un augsnes resursiem Eiropā ja līdz 2050. gadam tiešām mēs sasniegsim 9 miljārdus iedzīvotāju. Un tāpēc mēs eh, piedāvājam Rio plus 20 eh, samitā šo jautājumu par augsnes un zemes eh, degradāciju minēt kā vienu no galvenajiem, kuro vajadzētu sasniegt rezultātus, nosprost mērķus, un mēs piedāvājam uh, par mērķi nospraust nulles slieksni uh, augstnes degradācijai, un tas būtu veids, kā mēs startautisko uzmanību varētu pievērst uh, zemes un augstnes resursiem, ne tikai uh, runājot par sausumu, uh, kur ANO ir nosprauts mērķis, bet tieši plašāk uh, augstnes resursu globālā līmenī. Uh, Un tagad nedaudz reklāmas no mūsu puses. 10. un 11. maijā, tātad pēc pāris nedēļām, mēs organizējam konferenci par uh, augsnes uh, attīrīšanu un uh, noslēgšanu. Visi jūs esat aicināti piedalīties konferences beigās būs um, diskusijas ar Potočniku kungu, ar Šolos kungu, uh, ar uh, Kopoko Džeka ģenerāla sekretāru un uh, ceram, ka arī kāds no jūsu vidas komitejas ieradīsies. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par jūsu ievadvārdiem! Man ir pieteikušies trīs runāt gribētāji. Pirmais Florence kungs, Hauks kundze otrā un Prodīkungs trešais, Florens kungs. Jā, film. Paldies. Pirms vairākiem gadiem es esmu izlēmis strādāt Eiropā, nevis Berlīnē, Vācijas Bundestagā. Toreiz augsne, ūdens un tīrais gaiss bija tie trīs pilāri, uz kuriem vēlējos balstīt politiku komisijas ierēģņus klausoties, man kļūst bail jo visas šīs lietas, kuras jūs pieminējāt, pilnīgi pareizi pieminējāt, visas lietas, kas ir saistītas ar augsni, ir negatīvas, kaut gan mums ir Eiropas regulējums šai jomā. Mums ir augu aizsardzības direktīva, Jūs ar to noteikti daudz nestrādājat, bet es esmu lauksemnieks. Mums ir augsnes regulējums. Arī es ar to saskaros kā lauksemnieks. Mums ir vīdes izturības pārbaude, ko jūs attīstījāt pirms vairākiem gadiem, un tas bija pareizi darīts. Bet es gribētu saņemt konkrētu atbildi, ko tad jūs īsti darāt, īstenojot šo regulējumu? Vai jūs ziniet, kas notiek, eh, kad runa ir par augu aizsardzību? Nekas netiek darīts vides izturība, tad arī nekas nav darīts, jo nav pat definēts, kas tad ir šāds uh, vides izturības pārbaudījums. Nīderlandē uh, var, ik, uh, var simulēt uh, četrus gada laikus. Manā valstī šie četri gada laiki ir jāizdzīvo. Desmit vai piecpadsmit regulējumi mums ir, kas ir saistīti ar augsni. Es nevēlos nevienu direktīvu vai regulu atcelt, bet es gribētu, lai tiesību akti būtu spēkā, lai tos varētu arī īstenot, un lai tie, eh, kas um, iznīcina augsni, beidzot tiktu saukti pie atbildības. Tagad jūs vēlaties vēl juridisko satvaru, bet atsevišķas direktīvas jūs pat nevarat izkontrolēt. Komisārs Patočņiks pilnīgi pareizi saka, ka viņam pietrūkst personāla. Bet uh, tad jūs arī ar šo satvaru direktīvu neko nevarēsiet panākt. At mana ģimene jau 300 gadus dzīvo uh, vienā zemes gabalā, un šī zeme nekad nav mēģinājusi doties prom. Un uh, uh šī uh, zeme, šī zemes gabals iekrīt manas federālās valsts piekritībā. Uh, Ziemeļreina Vestfālija, tad tieši uz vietas vajadzētu tur lemt par šo augstu, nevis Briselē. Tāpēc es varu jau tagad pateikt, ka būs pretestība jūsu ierosinājumiem. Jo kaut kad, kaut kad jūs visu Eiropu sadalīsiet kategorijās - labā augsne, sliktā augsne. Mēs tieši tā darījām, piemēram, attiecībā uz notekūdeņiem. Un viss teiks, nu lūk, me, mums ir ļoti slikta augsne. Tad notiks naudas pārsuknēšana, un jūs nevarēsiet var, vairs iegūt vairākumu un atbalstu. Mums vajadzētu panākt, lai tie, kas iznīcina augsnes kvalitāti, par to arī maksā. Tātad, e, nu jā, jūsu komisārs ir vīlies manī, jo esmu pret viņa iniciatīvām. Bet es uzsvēršu, es gribu, lai dalību valstis īsteno Eiropas regulējumu. Stratēģija vai ko jūs tur attīstīsiet, nu ļoti labi, bet tas neko nesasniegs, vai šī ietver direktīva, jūs ar to neko nepanāksit. Tikai tad jums izdosies mūs pārliecināt, kad jūs beidzot īstenosit to augu aizsardzības direktīvu, kas spēkā jau ir 10 vai 12 gadus. Tā nu beidzot ir jāizkontrolē. Es dzīvoju robežā ar uh, Beļģiju un Nīderlandi. Pie mums ir uh, Um, dažas vielas, kas jau gadiem, nu, gadu desmitiem aizliegtas, bet pāri robežai tās tiek izmantotas, un tās nonāk arī mūsu ūdeņos un grunts ūdeņos. Kāpēc jūs to nekontrolējat? Es gribēju, es atvainojos, uh, es gribēju vēl to izteikt arī Aņas Vaisbergeras vārdā, jo viņa ir eksperte, viņa varbūt to visu būtu pastāstījusi tā neitrālāk un objektīvāk. Paldies, tas tiešām bija ļoti emocionāli. Un tagad Jūta Hauka, pēc tam Vitorio Prodi. Paldies! Augsne, augsnes aizsardzība un attiecīga direktīva, par ko jūs runājāt. Tad mēs tagad uzklausījām gan komisiju, gan Karlu Hainzu Florencu. 2006. un 2007. gadā mēs savulaik piedalījāmies diskusijās, un tagad izjūtam tādu kā deja vu. Es pieņēmu, ka es neesmu tā vienīgā, kas uh, pārstāvot vācu lauksaimniekus, uh, esmu saņēmusi divas lapusītes, kur ir savākta faktiska informācija. Es nezinu, vai visi ir e, ieskatījušies šajā dokumentā, bet tur ir tieši tie paši argumenti, kas tika izteikti pirms pieciem vai sešiem gadiem. Šai laikā jūs neko neesat iemācījušies. Tad būtībā e, runa ir tikai par to, ka mēs neko nedrīkstam tagad darīt Eiropas līmenī. Neviens nevēlas, lai mēs iejauktos uh, Uh, vietējā līmenī, un te pašā laikā tiek izteikti tie paši apvainojumi un tie paši iebildumi pret komisijas priekšlikumu. Nekur netiek pieminēts, ka Eiropas parlaments pirmajā lasījumā piedāvāja lielisku projektu, kas komisijas priekšlikumu apgrieza kājam gaisā un ka mēs savulaik par to vienojamies visās politiskajās grupās. Bet bija politiskā grupa, kas bija pilnīgi, eh, bija, bija pret, bet nu, tomēr katrā politiskajā grupā beigu beigās bija pietiekoši daudz cilvēku, kas strādāja pie šīs direktīvas. Vācu lauksaimnieku asociācija pašlaik norāda, ka lūk, mums ir šī diskusija šodien, 26. aprīlī, un tad lūdzu Eh, viņi grib, lai mēs pārstāvam eh, viņu viedokļus, bet Karlhains to tagad izdarīja. Es domāju, ka ar to pietiek. Tas tikai tā informācijas nolūkiem. Bet tas, kas te ir uzskaitīts, tā nav informācija, tās ir emo emocijas. Es pati uh, nerunāšu ar tiem, kas neņem vērā, ka arī Eiropas parlaments ir likumdevējs, ne tikai komisija vien. Mums jau bija pirmais lasējums, mēs tur daudz ko izdarījām, un es domāju, ka mēs arī šodien vēl parakstītos zem tā rezultāta, kas toreiz bija sasniegts. Es domāju, ka beidzot tagad arī padomē vajadzētu uh, panākt kopējo vienoto pozīciju, lai varētu sākt otro lasījumu un virzīties uz priekšu. Un vēl kaut kas, tagad atkal vērsīšos pret komisiju. Es uh, tagad klausījos vācu tūkojumu. Mēs dzirdēju, ka ir problēmas ar uh, datu iegūšanu, bet ko mēs visu laiku darām? Mēs maksājam par GMS, mums ir Eiropas vides aģentūra. Tā, cik es to izprotu, ir lieliska aģentūra. Viņi daudz ko dara, viņi savāc milzumu daudz informācijas, Kas tad vēl pietrūkst komisijai? Kādu vēl informāciju jūs vēlaties? Un sanāk būtībā, ka jūs neko nedarījāt, bet nevajadzētu tagad uh, vainot visus citus savā neizdarībā. Paldies Jūtai Haukai. Un tagad vārds uh, Vittorio Prodi. Viņš bija referents par tematisko stratēģiju Eiropas parlamentu pārstāvot lūdzu. In effetti, all the... Paldies, priekšsādātāji kungs. Jā, man ir daudz jautājumu un neatrisināti jautājumu ar un par augsni. Kā jau man kolēģe Juta Hauga pieminēja, mēs esam daudz strādājuši pie šiem jautājumiem, un tāpēc visi kolēģi ir nedaudz pārsteigti par to, ko teica komisija. Tas, ko mēs toreiz paveicām, joprojām ir aktuāls, un patiesībā šobrīd tas ir aktuālāks nekā jau kad agrāk, jo mums šobrīd ir dati. Galvenokārt par to, kāda ir augsnes loma siltumnīcas gāzu emisiju palielināšanā vai samazināšanā. Augsne ir milzīgs resurss, un tā ietekmē mūs visus tādā ziņā, ka augsne ir siltumnīcas gāzu avots un arī apsarbētājs. Bet eh, augsnē ir arī daudz citu resursu, pie tam augsne ir tāds kā kopīgs resurs, visiem piederoša. Mēs eh, vēlētos, lai komisija piedomāt pie tā, kā augsne tiek izmantota, un par to jau šeit daudz kolēģi teica. Augsnes nav daudz, tā ir tik ārkārtīgi šaurā kārtiņā virs zemes garozes, un mums vajadzētu augsni izmantot pēc iespējas saudzīgāk. Augsne kā resurss par šo nosaukumu mēs neesam Daudz domāšana augsnē ir divreiz vairāk CO2 nekā atmosfērā, un par to ir ārkārtīgi svarīgi piedomāt runājot par emisijas gāzēm un par klimata pārmaiņām. Nākamais. Augsnes un emisijas. jo slāpekļa emisijas no augsnes ir daudz lielākas nekā tās, kas e, nāk no citiem avotiem. Piemēram, arī radioaktīvais izstarojums no augsnes ir daudz lielāks nekā tas, ko mēs redzam atmosfērā un kas nāk no kosmosa. Ir ārkārtīgi svarīgi zināt, kāda ir dalība valsts attieksme pret augsni, jo ir daudz aspekti saistīti ar augsni, kas dalību valstīm būtu jāņem vērā un kas arī ir interesanti. Mēs parlamentā esam cīnījušies pret, mēs esam speciāli izveidojuši tā saucamo augsnes satelītu, kurš novērtē no satelīta pozīcijām, kāds ir augsnes e, sastāvs, kādi ir augsnes, teiksim, mitruma pakāpe, kādas ir gāzes apkopotas augsnē, jo patiesībā no kosmosa raugoties ir ļoti labi redzams, kāds ir augsnes sastāvs. Dati šobrīd ir apkopot, bet, diemžēl, to apstrādi nenotiek tik ātri, kā es to vēlētos redzēt. Un eh, patiesībā jautājums ir par to, kādam būtu jābūt pamatinstrumentam. Mums ir jābūt eh, skaidram pārskatam par to, kādā veidā augsne ir saistīta ar siltumnīcas gāzēm. Tāpēc mums joprojām ir jāturpina cīnīties par to, mums ir jāpievērš cilvēku un galvenokārt valdību uzmanība augsnei. Ir jāizveido nepieciešamā infrastruktūra šādai darbībai. Un tas, kas šobrīd notiek pasaulē, tas, kas šobrīd notiek klimata pārmaiņu attīstībā, ir svarīgs, un es ceru, ka tas ietekmēs mūsu diskusijas. Es ceru, ka komisija nāks klajā ar adekvātu iniciatīvu, piemēram, par to, kādā veidā attīstīt piesārņotu zemi. Zeme ir ļoti trausls resurss, un mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs attīrītu piesārņot augsni, lai tajā atkal varētu augt koki un zāle. Es, piemēram, uzskatu, ka par šo jautājumu vajadzētu runāt augstajā darba grupā, tajā darba grupā, kas ir izveidota klimata izmaiņu apkarošanai. Jo tieši augsne ir tā, ko mums vajadzētu uzskatīt par labu resursu un kas ir jāglabā labā veselībā, ja tā varētu teikt. Mums ir jānodrošina, lai tas lietas ūdens, kas nonāk augsnē, tiktu pēc iespējas lielākā mērā saglabāts augsnē un nevis aizskalot to prom un nonāktu lietas ūdeņu savākšanas akās. Tas attiecās arī uz pilsētām. Uh, Es uzskatu, ka pilsētās vajadzētu izstrādāt speci speciālu politiku, lai lietus ūdeņus nevis tiktu aizskalots notekūdeņu kanalizācijas šahtās, bet gan palikt saglabāts augsnē, kur nu tā pilsētās ir. Par to visu mums ir jādomā. Es pieminēju šeit vairākus piemērus, bet piemēram Piemēram, Džakartā augsne ir samazinājusies desmit reizes. Un eh, iedomāsimies kaut vai tādu pilsētu kā Venēcija. Viss, kas notiek Venēcijā, tātad Venēcija grimst un tās līmenis pazeminās. Un tas, ka zeme ir resurs, par ko mums ir jārūpējās, par to ir jārunā. Un ir jāpārliecina arī dalību valstis. Lai tās īstenot tādu politiku, kas palīdzētu mūsu zemē, galvenokārt uz to ir jāraugās no klimata viedokļa. Kaut vai atcerēsimies katastrofu Ženovā. Un tas bija saistīts ar to, ka cilvēki nebija pietiekami rūpējušies par augsnu un to nostiprinājuši. Tagad mums ir daudz vairāk zināšanu nekā agrāk, un mums to vajadzētu izmantot. Un eh, sadarbībā ar citiem mums ir jārūpējās par augsnes saglabāšanu jo augsne ir resurs, kurā mums ir jāiegulda. Paldies! Mēs redzam, kāda pieredze ir uh, referentam par tematisko stratēģiju. Vitorija jau ļoti intensīvi šo tēmu ir izskatījis. Un tagad Sadrīna Belijai lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es, diemžēl, šeit nebiju 2006. gadā, kad notika diskusijas par eh, direktīvas projektu augstnēm, bet 2008. gadā es biju eh, vīdes ministrijā šajā darba grupā, kas ir eh, tā sauktā Grenelle d'Environnement, un es tieši piedzīvoju, kad vīdes ministrs atgriezās un teica, ka viņš eh, ir pret šajā balsojumā, un pēc tam mēs uzzinājām, ka Francija atturējās. Viņš nenobalsoja pret, bet eh, viņš eh, tā tad bija no šīs minoritātes, kas bloķēja, un es ceru, ka Francijā pēc dažām nedēļām Francija pēc vēlēšana rezultātiem uh, uh, kļūs atkal par dzinēju spēku šajā jautājumā un uh, uzsvers, uh, cik šie jautājumi ir svarīgi, tāpat kā gaisa un ūdens uh, ir svarīgi un būs pamatdirektīva arī par augsnēm Eiropā. Nesmu saņēmusi šo pēdējo vēstuli no lobbyiem, no lauksaimnieciem, ko minēja Jutta Hauga, bet um, domājot uh, no kurienes tad radās šī bloķējošā minoritāte. Tātad domājot par šiem papildus pienākumiem, kas tiek uzlikti lauksaimniekiem, tad šī direktīva uh, varbūt tika saņemta kā ķīlnieks, uh, lai kaut ko vairāk panāktu. Un augsne ir tiešām ļoti svarīgs aspekts. Uh, un uh, Eh, es domāju, ka šobrīd mēs redzam, kādās grūtībās ir Eiropas Savienība, un gan šajā jautāja, gan citos mums trūkst spējas pārvarēt šīs nesaskaņas, uzklausīt dažādus argumentus pret šo direktīvu, bet es tos nesaprotu īsti. Lai arī ko mēs varētu pārmest dalību valstīm, un iesaistītajām pusēm, kas neievēro noteiktos uh, uh, noteikumus, un komisija varētu pārmest, ka tā tos nepiespiež. Bet mēs redzam, ka ir šie dažādie noteikumi dažādās sektoru politikās, lauksaimniecībā, urban, urbanizācijā. Mums ir jāveido tāda visaptveroša politika, lai aizsargātu augstnes Eiropas Savienībā. Tātad vajadzētu pievienot varbūt papildus noteikumus. Tātad tagad atsaucoties uz šīm debetēm, ir jāveido tāds globāls teksts, vides politika. Règlement climatique, des engagements pris par le Parlement européen et l'Union européenne. Tātad Eiropas Savienība ir uzņēmusies zināmas saistības, eh, lai nezaudētu bioloģisko daudzveidību, ir jāveido tāds plašāks pamatdirektīvas teksts, eh, tā kā tas bija eh, direktīvā par pamatdirektīvu attiecībā uz ūned, ūdeni. Mums ir jānosaka mērķi un ir jāaizsargā resursi un es domāju, ka arī šī pamatdirektīva uh, ir jāiekļauj politiskajā kontekstā. Tagad tas drīzāk uh, ir tāds cīniņš nacionālās politikas kontekstā, un uh, šie vidas mērķi zaudē līdz ar to. Noslēgumā vēl gribēju tiekt sekojošo. Ir ļoti labi, ka komisija nepadodas, bet uh, turpina cīnīties. Es domāju, ka tā var reģināties ar Eiropas parlamentu atbalstu. Tie ir pirmie soļi eh, un eh, bija par septīto eh, pamatprogrammu iniciatīvas ziņojums, ko sastādīja Jotlainens. Un vairākums nebija pārāk liels. Ar četru balsu pārsvaru tika pieņemts šis lēmums. Uh, Tātad debats vēl notiks, bet tik un tā parlamentā ir vairākums, kas cerams uh, nākotnē varētu sniegt atbalstu komisijai darbā, un katrs uh, savās valstīs, savā līmenī varam dot savu ieguldījumu, lai šajā sasaukumā varētu panākt augšņu pamatdirektīvu. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Un tagad gribētu dot vārdu vēlreiz komisijai, atbildēt uz jautājumiem, uz piezīmēm, un pēc tam tad būs noslēgts šis debats. Thank you. Paldies priekšsādātāji. Saukšu ar pateicības vārdiem Florenca kungam par to, ka viņš uzsāka šo diskusiju tādā uh, aizrautīgā veidā. Nu, vienalga, kāda bija viņa uzskati, bet tas bija ļoti emocionāli. Paldies arī visiem diskusijas dalībniekiem. Es gribētu uh, atbildēt uz jautājumiem pēc kārtas, cik varēšu. Pirmajos komentāros es saklausīju visai stiprus argumentus par labu subsidiaritātei. Runātājs atbalstīja labāku transponēšanu, inspekcijas un monitoringu no komisijas puses, kas attiecās uz subsidiaritāti. Un mēs uzklausījām jau arī citus runātājus. Jāsaka, ka komisijas priekšlikums, kas ir pašlaik sagatavots, Uh, ne, un visi grozījumi, kas būs šajā priekšlikumā, runās tikai par Eiropas Savienības dimensiju, jeb līmeni augsnes likumdošanā. Mēs nekādā veidā neplānojam aizskart subsidiaritāti. Un es domāju, kā parlamentam un padomei un visiem arī vācu lauksaimniekiem eh, vajadzētu uh, to labi saprast. Mēs varam viņus iedrošināt, ka subsidiaritāti neskarsim. Tagad par īstenošanu un transponēšanu. Pirmām kārtām tā ir dalību valstu atbildība. Dalību valstīm vajadzētu nodrošināt, ka Eiropas likumdošana ir pienācīgi e, implementēta un īstenota tās teritorijā. Komisija, protams, ir līgumu sargātāja. Komisija var zināmā mērā iejaukties, bet tai ir jāiejaucas tikai tad, kad uzraudzība, kontroles, inspekcijas nav veiktas vietējā, tas ir dalību valstu līmenī. Un man nav tādas informācijas, ka kāds pieprasītu komisijai iejaukties. Vismaz nav bijis tādu pieprasījumu, uz kuriem komisija nebūtu reaģējusi. Tālāk par datiem. Uh, otrā runātāja pieminēja uh, datus un datu trūkumu runātāji teica, ka mums ir uh, satelīta novērošana augsnei un kā dati vajadzētu no satelīta novērošanas iegūt. Bet būtībā tas ir jautājums par to, kas bija vispirms - ola vai vista. Ja mums nebūs likumdošanas, tad datus neviens nesniegs komisijai. Līdz ar to tas ir vēl viens papildu iemesls, kāpēc Mums ir jārūpējas par Eiropas ietvaru regulējumu tieši šajā jomā. Dalību valstu informācija nav salīdzināma. Mums ir nacionālie dati. Dažās valstīs šī informācija ir ļoti rūpīgi sagatavota, ļoti detalizēta, citās valstīs tā mazāk rūpīgi sagatavota bet nevar salīdzināt šos dalību valstu sniegtos datus, jo tie nav iegūti un apstrādāti vienādi. Kas attiecās uz pieprasījumu komisijai ieskatīties vecajās direktīvās un īpaši direktīvā, ko mēs ierosinājām pirms uh, vairākiem gadiem, kur parlaments ir uh, gatavojis uh, savu nostāju. Jā, paldies Prodī kungam par atgādinājumu, ka parlamentam ir šī nostāja. Tad mēs esam gatavi tik tikko būsim saskatījuši iespēju šo direktīvu atkal pārskatīt, un būsim gatavi to arī darīt. At, protams, mēs ņemsim vērā uh, visu to attīstību, kas ir notikusi šajos gados. Bet nebūtu saprātīgi no komisijas puses ierosināt uh, to, uh, atkal no jauna, ko mēs uh, nolikām atvilktnē pirms pieciem vai sešiem gadiem. Tas vienkārši nebūtu pareizi darīts. Pašlaik es varu tikai un vienīgi pateikt, ka mēs esam saņēmuši uh, ierosinājumus un, uh, no vairākām pusēm. Pat um, uh, no pusēm, kas mazāk pozitīvi lūkojas uz šo ietveru direktīvu. Mēs esam saņēmuši tagad mudinājumus turpināt darbu. Bija arī dažas konferences, mēs ieguvām uh, vairāk informācijas, ir bijuši arī komentāri. Arī Rio sarunu uh, ietvarā bija pasākumi, kas bija veltīti konkrēti augsnei. Mēs runājām par augsni arī pasaules mērogā, bet augsne nav tikai pasaules problēma, tā ir Eiropas problēma, ieskaitot augsnes piesārņojumu un augsnes eh, virsmas eh, zudumu, ja pārklāšanu, eh, kā notiek pilsētās. Par to mums jārunā Eiropas līmenī. Lielas paldies komisijai! Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijā. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es domāju, ka diskusija ir bijusi ļoti noderīga un, protams, tā nav tagad izsmeļoša. Mums vēl nāksies par augsnes jautājumiem runāt daudz. At nākamā mūsu tikšanās reize ir 17. ir 7. maijā no 3 līdz 6.30 un tad 8. maijā no 9 līdz 12.30. Šodien mūsu sanāksme tika pārraidīta tiešraidē. To varēs vēlreiz pēc tam aplūkot mediatekā. Ieraksts būs pieejams. Man atliek tikai novēlēt visiem jauku pēcpusdienu un tiekamies nākamajā reizē. Uz redzēšanos!